ko mēs šodien runājam. Un es gribētu vēlreiz pateikt paldies visiem par uzmanību. Paldies, komisāra kungs, paldies kolēģiem, paldies eh, ziņ, referentam par pacietību. Debatas ir beigušās, balsojums notiks trešdien, bet. Um, Plenārsēde atsāksies rītdien pulksten deviņos. Darba kārtība ir uh, pieejama tīmekļa vietnē. Paldies arī tulkiem. Sēde